ne, ne tikai kontrolēt, bet patiesi lemt, lai mēs varētu atkal būt noteicēji, kas iebrauks Eiropas Savienībā un kas neiebrauks. Bet šeit izskatās, ka vairākums vēlās panākt vienkārši risinājumu, vienkārši vairāk naudas, bet pēc būtības tas tikai pasliktina problēmu, jo Eiropas Savienība nav gatava vēl vienai krīzei. Un tas nav arī Uh, saskaņā ar mūsu iedzīvotāju interesēm. Ja mēs vēlamies, lai mūsu savienība būtu tuvu iedzīvotājiem, tad ieņem vērā viņu intereses. Tāpēc es domāju, ka būtu nepieciešams vēlreiz notu, noturēt principiālu diskusiju. Vikstrāmas kundze. Pirmām kārtām sirsnīgi pateicos Robertai Mecelē par lielisku darbu, ko viņa ir ieguldījusi, un paldies arī par lielisku sadarbību. Paldies arī komisāram par ļoti labu priekšlikumu. Kad es dodos uh, ceļojumos pāri Eiropai, uh, es neredzu šeit robežas. Un šos vārdus esot teicis Vaclavs Hāvels. Un tieši tādēļ iekšēja robeža nojaukšana ir viens no lielākajiem sasniegumiem, uh, precizēšana. Runa nav par to, lai mēs būvētu tādu eh, Eiropas spili, Eiropas nocietinājumu, bet lai mēs varētu kontrolēt cilvēku plūsmas, lai mēs pārliecinātos par to, lai drošības pārbaudas notiek un lai tas viss notiek kārtīgi, tā lai visi tie, kas ierodas un meklē starptautisko aizsardzību, tiešām tiktu pārbaudīti. Tas nozīmē, ka ir jāaizsargā robežas, un šīs robežas jāaizsargā, lai nepieļautu viltotu produktu, produktu un uh, nelegālo ierieču ievešanu Eiropas Savienībā. Šobrīd priekšlikums, kas tiek izskatīts, tas nav saistīts ar pilnīgi federālo pieju. Tas ir, tas ir solis uh, uz priekšu. Es desmit gadus esmu strādājis Eiropas parlamentā, un Šī ir pēdējā runa Eiropas parlamentā plenāra sēdē. Vēlos pateikties pilnīgi visiem. Atceramies, ka draudzība paliek vienmēr, un tā mums tagad ir iespēja sākt visu no sākuma. Paldies! Jūs esat optimisti. Nu, dažreiz politika sagrauj draudzību. Bet es domāju, ka jūsu gadījumā tieši tā draudzība paliks. Forences kundze, viena minūte ir jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! 1300 cilvēku ir zaudējuši dzīvības, un īstenībā pat vairāk. Šo skaitli mēs uh, redzējām jau 2013. gadā, bet pa šiem gadiem ir, ir vēl vairāk cilvēku zaudējuši dzīvību. Mēs varam runāt par stingrāku robežu kontroli un par daudz ko citu, bet varbūt vajadzētu efektīvāku pieeju īstenot šeit jo Lībijas ostas nav drošas. Tās tiešām nav drošas, tas ir skaidrs. Bet šķiet, ka Eiropas Savienība uzskata, ka uz Lībijas ostām drīkst sūtīt cilvēkus atpakaļ. Ir tā, ka vidusjūrā daudz cilvēku ir zaudējuši dzīvību, un mums ir nepieciešams panākt to, lai tas vairs nenotiktu, ja bēgļi atkal tiek atgriezti uz Lībiju, viņi tiks mocīti, viņi tiks spīdzināti un daudzos gadījumos nogalināti. Mēs nedrīkstam atgriezt cilvēkus atpakaļ uz šo valsti. Tas ir jāņem vērā. Mums ir no savas puses jādara tas, lai mēs tiešām rīkotos humāni. Paldies! Lūdzu, Valērija Konze, paldies! Priekšsēdētāji! ANO organizācija sniedz informāciju par to, ka daudzi cilvēki uh, dodas prom kara dēļ. Un uh, tagad mēs no ANO saņemam arī informāciju, ka arī klimata pārmaiņas veicinās migrantu plūsmas tieši tādēļ, ka klimata pārmaiņas negatīvi ietekmēs ekonomisko situāciju. Mēs varam rēķināties ar miljoniem klimata bēgļu. Un 600 miljoni cilvēku uh, ietekmēs arī jūras līmeņa paaugstināšana, daļu no viņiem ieradīsies Eiropā. Bet ko mēs sakām tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropā? Mēs esam gatavi investēt milzīgus resursus, lai viņi nebrauktu pie mums. Bet, manuprāt, tas ir vēl viens piemērs, kā cilvēki ļoti ierobežoti domā, labāk būtu tērē to pašu naudu, lai nepieļautu degradāciju, lai nepieļautu migrāciju. Lūdzu, Kraukungs. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos skaidru un gaišu pateikt, par ko mēs runājam. Kopēja patvēruma sistēmas reforma uh, nav veiksmīga. Dublinas noteikumi pēc būtības nav mainījušies. Uz Eiropu dosies arvien vairāk bēgļu, un pēc būtības nekas nav mainījies. Ārējā robeža ir Frontex rokās. Taču, ja mēs dodam naudu dažām valstīm vienkārši, lai viņi paveiktu mūsu darbu mūsu vietā, šķiet, ka tieši tāda ir mūsu pieeja šobrīd. Ideja bija tāda, lai šo sasniegumus izmantotu, lai varētu uh, panākt balsotāju atbalstu. Šādai reformai ir jābūt, taču ir svarīgi, lai dalību valstis varētu pašas pārvaldīt savas robežas. Komisija, izmantojot šo aģentūru, tagad varēs lemt, ka kāda dalība valsts netiek galā ar robežu aizsardzību un attiecīgi rīkoties. Ja prasības tiek izpildītas, tad nebūtu nepieciešams Eiropai iejaukties. Epitēdevs kundze, vien, viena, viena minūte lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Praksē mēs esam jau redzējuši, ka Frontex ir neveiksmīgs risinājums. Bet izskatās, ka Frontex tagad tiek vēl stiprināts un pārveidot to pēc būtības par aģentūru, kas aizsargā robežas un krastu. Šeit tiek runāts par desmit tūkstošu jaunu darbinieku, un Eiropas pilsoņiem būs jāmaksā, protams, viņu algas – nodokļu maksātāja nauda tagad tiek izniekota šādai organizācijai. Dalību valstīm tiek atņemti instrumenti, ko šīs valsts var izmantot, lai varētu stiprināt savu, uh, savas robežas. Jo atceramies, ka tās joprojām ir valstu robeža. Praksē mēs esam redzējuši, ka Dažas valsts Eiropas Savienībā vienkārši eh, slēdz savu robežu tajā brīdī, kad uh, uznāk uh, jauna migrantu plūsma. Nu, piemēram, Grieķijā ir tā, ka Grieķija vienmēr tiek uzskatīta par to neveiksminieku, uh, bet uh, nevajadzētu tā par to izturēties. Dijas Demērā kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, paldies Robertai par ļoti labi paveiktu darbu. Un atceramies, ka imigrācijas un bēgļu pakotnes būtiskākie priekšlikumi joprojām vēl nav pieņemti, tieši tagad ir padomē vai trialogā, un tāpēc tagad, kad mēs runājam par Eiropas robežu un krasta apsardzes nostiprināšanu, mums ir jāatcerās par integrēto pieeju, uh, tā lai varētu migrantu plūsmu pārvaldīt efektīvi un nodrošināt patiesu drošību Eiropas Savienībā. Te pašā laikā nedrīkstam ierobežot personu tiesības brīvi pārvietoties. Desmit tūkstoši jaunu darbinieku ir veids, kā var stiprināt uh, robežu un krasta apsardzes uh, darbību, Jābūt arī ļoti labai sadarbībai starp Eiropas Savienības dalību valstīm un, protams, sadarbībai arī starp valstīm, no, no kurām nāk bēgļi un uh, kur viņi gal galā nonāk. Mūsu Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi uzturēt patiesu drošības un taisnīguma telpu, un Eiropas parlamentā mums ir uzdevums panākt to, lai aģentūrai ir vajadzīgās kapacitātes un līdzekļi. Viena lieta ir absolūti skaidra. Šie robežsargi noteikti darbosies saskaņā ar starptautiskajām uh, humānām tiesībām un jūras tiesībām. Tagad lūdzu Fajonas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es varu piekrist tam, ka mums ir nepieciešama labāka aizsardzībā un apsardzē pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Uh, jo tad arī Schengena zona varēs veiksmīgāk funkcionēt un arī migrantu plūsmas tiks kontrolētas. Es piekrītu tam, ka Frontex mandāts tiek stiprināts un desmit tūkstoši jaunu darbinieku līdz 2027. gadam būs īstais risinājums. Ļoti svarīgi tomēr, lai dalību valstis atcerētos ka tām ir pienākums pamatā nodrošināt savas robežas aizsardzību. Un Frontex būs tā aģentūra, kas nodarbosies ar nelegālo migrantu atgriešanu. Rietumu Balkānos būtu nepieciešams panākt jaunu vienāšanos, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Vēlos arī pabrīdināt, ka jaunie noteikumi par ārējām robežām uh, nebūs spēkā, ja arī uz iekšējām robežām šie noteikumi nedarbosies. Džambatska kungs, paldies priekšsēdētāji! Jā, ir paredzēta viena aģentūra, kas darbosies visā Eiropas Savienībā un saņems visu finansējumu, tad ir pareizi, ka tas ir Frontex. Ārējā robeža ir ārkārtīgi svarīga, jo mums ir jānodrošina brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā. Tāpēc esmu gandarīts par to, ka Frontex uh, pilnvaras tiek paplašinātas un arī pastāvīgais uh, darbinieku korpus ir pareizais uh, risinājums, jo tas ir veids, kā mēs varam apturēt nelegālo migrantu plūsmu. Eiropai ir jābūt slēgtai mājai, ja mēs vēlamies savus standartus aizsargāti. Taču dzīvot Eiropā nav nekāda privilēģija. Ekonomiskie migranti, kas nedzīvo saskaņā ar mūsu vērtībām, nedrīkst iebraukt Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies! Tagad tur tas Sona kungs vienu minūtu. Paldies, priekšstādātāja kungs! Mēs Varam atcerēties tos 18,000 cilvēkus, kas ir miruši vidusjūrā, būdami bēgļi, un uh, viņi zaudējuši savu dzīvību vidusjūrā. Šeit uh, bēgļu uh, noteikumi tagad netiek joprojām apstiprināti, un tagad mēs uh, investēsim vēl miljoniem eiro bez uh, pilnīga, pilnīgi nepārprotama mandāta kas būtu saistīts ar glābšanas uh, pasākumiem. Galu galā sanāk tā, ka valdības ir atbildīgas un, piemēram, no Barcelonas nedrīkst izbraukt uh, ūdens transporta līdzekļi, lai varētu glābt cilvēkus. Un es domāju, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk to visu sistēmu reformēt. Tagad lūdzu Gāla kungs pusotra minūte. Gālas kundze, paldies priekšsēdētāji. Teorētiski Frontex var palīdzēt aizsargāt Eiropas Savienības ārēju robežu. Tā tomēr pārsvarā ir Eiropas Savienības dalību valstu atbildība. Un ja mēs stiprināsim Frontexa pilnvaras, tas diez vai apdraudēs dalību valstu spējas aizsargāt savas robežas. Ir jābūt sadarbībai. Jautājums ir par to, vai praktiski šo sadarbību varēs nodrošināt. Ļoti žēl, ka tā vienošanās, kas ir panākta, neļauj šobrīd Frontexam atbalstīt tādas iestādes, kas strādā Maķedonijā un citās trešajās valstīs. Un tieši tādēļ nebūs iespējas patiesi nodrošināt nelegālo mi migrantu atgriešanos. Mēs vienmēr esam runājuši par to, ka robežu kontroli ir jāstiprina. Un mēs esam daudz ko darījuši, lai varētu aizsargāt Eiropas Savienības ārēju robežu, un līdz šim neesam saņēmuši lielu atbalstu. Un mēs nekad neesam saņēmuši nekādu finansiālu atbalstu. Gijoms, vienu minūtu. Eh, tas ir skaidrs, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas robežu apsardz aģentūru, tāpēc es atbalstu šo reformu. Tomēr šeit ir noteikti jāpapildina šis darbs, kontrolējot arī pamatiesību ievērošanu. Ļoti žēl, ka viss nav paveikt šai ziņā. Uh, Ļoti žēl, ka mēs nevarējām aktivizēt uh, darbu uh, tieši Frontex pusē glābjot cilvēks. Uh, daudzi tūkstoši ir gājuši bojā 2018. gadā. Un tāpēc um, aģentūrai vajadzētu saņemt arī šo uzdevumu, veikt efektīvāk glābšanas darbus. Un vajadzētu darīt visu, lai dalību valstis uh, neslēgtu savas robežas un uzņemtu arī cilvēkus, kas ir nonākuši neapskaužamā situācijā. Un arī ļoti žēl, ka nav patiesas reformas attiecībā uz patvērumu sistēmu, jo projām ir dalība valstis, kas bloķē šo piedāvājumu jau divu gadu garumā. Tomāšiņš skundze, viena minūte. Frontex treba imati ulogu uz zaštitu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Frontexam ir jāpiešķir loma ārējo robežu aizsardzībai Eiropas Savienībā, bet eh, aģentūras, eh, robežu un krasta apsardzes aģentūras izvēle, manuprāt, ir eh, nepareiza. Tāpēc labāk vajadzētu veidot kaut kādas ātrās reaģēšanas spēks, kas ārkārtas situācijās varētu reaģēt. Šobrīd ir tāds birokrātisks, ļoti birokrātisks dienests izveidots. Uh, Legālās migrācijas problēma, nelegālās migrācijas problēma ir jārisina, bet uh, eh, vedot eh, migrants no vienas trešās valsts uz citu, tas neko daudz nepalīdzēs. Vajadzētu šos cilvēkus nogādāt viņu izcelsmes valstīs. Ar šādu politiku mēs eh, nolemjam sevi mig migrācijas, nelegālai migrācijas apkarošanai, neveiksmīga nelegālās migrācijas apkarošanai mums ir nepieciešamas dramatiskas izmaiņas, nevis tikai kosmētiskas. Paldies! Doamna Kienge, un minut. Kienges kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Ar lielu atbildības sajūtu šīs parlaments ir uh, aizsācis reformu regulējumam, ar kuru uh, izveido Eiropas robežu un krasta apsardz. Mums ir izdevies uh, pārvarēt iekšēju sašķelšanos, uh, mēs esam vienojušies par tekstu, kas, protams, varētu būt ambiciozāks, bet jebkurā gadījumā uh, Tas pavisam noteikti nāks par labu, lai konsolidētu vienu no četriem pīlāriem, ko komisija Eiropas migrācijas darba kārtībā identificēja, proti ārējo robežu pārvaldību. Bet es gribētu jums atgādināt, ka komisija tajā pašā pīlārā mudina Eiropu arī pastiprināt uh, glābšanas un uh, meklēšanas operācijas jūrā. Robežas, protams, ir uh, labāk jāpārvalda un efektīvi jāpārvalda, bet tas ir jādara pilnībā ievērojot cilvēktiesības. Mēs atbalstīsim šīs reformas un uh, prioritāte būs eh, arī reformēt Eiropas kopējo patvērumu sistēmu, un mēs šīs cilvēktiesības arī tāpat aizstāvēsim. Tāpat arī jāuzsver glābšanas operācijas jūrā. Paldies, Radev kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Es pavisam skaidri atceros, ka pirms pieciem gadiem es saņēmu savu mandātu, kļuvu par Eiropas parlamenta deputātu, un tajā laikā robežu un krasta apsardzes izveida bija tāds tikai miglēns projekts. Mēs domājam, ka tas ir kaut kas tāds, kas tikai kaut kur ap 20, 30. gadu varētu realizēties. Bet jau gadu vairāk gadu vēlāk eh, bija vairāk nekā miljons migrantu un bēgļu, kas bija šķērsojuši mūsu ārējās robežas, un eh, pat ja robežsargi bija labi sagatavoti, vispārīgā ziņā viņi nebija sagatavoti stāties pretī šādam fenomenam, viņiem nebija attiecīgo prasmu. Mēs spriedām, ko darīt, lai varētu aizsargāt krīžu brīžos mūsu robežas, un mēs sapratām, ka Schengen sistēma ir īpaši svarīga tad, kad ir pietiekami spēcīgas ārējās robežas. Mēs sapratām, ka Eiropai ir um, jānodrošina, jāgarantē drošības ārējām robežām, un tagad četrus gadus vēlāk mēs runājam par šo robežu un krāsta apsardzes aģentūras izveidi, kurā būs desmit tūkstoši robežsārgu, jaunas pilnvaras un tā tālāk. Es domāju, ka šī jaunā aģentūra ir uh, reāls solidaritātes apliecinājums starp dalību valstīm visā Eiropas Savienībā, gan tiem, kas dzīvo iekšienē, gan pie ārējām robežām. Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies runāt desmit deputāti. Es gribētu aicināt uh, Gribētu visiem piešķirt iespēju izteikties, bet gribētu aicināt visus neiztērēt vairāk par vienu minūti, jo pulkstens piecos ir paredzēta balsošana un līdz tam laikam mums ir jāizskata vēl viens darba kārtības punkts. Tāpēc lūdzu nepārsniedziet vienu minūti. Šoidrovs kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Mums ir sev jāatgādina, ka šis e, priekšlikums atbil, ir, ir atbild uz lielo kļūdu, kas tika pieņemta 15. un 16. gadā, kad netika adekvāti nodrošināta ārējā robeža un to šķērsoja līdz pat diviem miljoniem bēgļu un migrantu. Daži no viņiem tik tiešām bija bēgļi, kas bēga no kara šausmām, bet uh, daudz cilvēku nebija īsti, nevarēja īsti pretendēt uz um, patvērumu, un viņus ir jāatgriež atpakaļ. Un tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai kontrolēt savas robežas un uh, drošību uz robežām. Gadījumā jāatkal miljoni vai, vai pat tūkstoši migrantu šķērsot robežu, šī drošības sajūta tiek zaudēta, un tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Pēc uh, trīs gadu labās funkcionēšanas jaunā aģentūra varēs nodrošināt brīvu kustību Schengenas zonā. Es uh, esmu priecīgs par to, ka desmit tūkstoši cilvēku lielajā, lielais pastāvīgais korpus tiks izveidots. Es domāju, ka tas stabilizēs situāciju uz ārējām robežām. Manuprāt, tas bija tā vērts, ņemot vērā visu šo procedūru saistībā ar patvērumu piešķiršanu. Tas ir svarīgi ne tikai Schengens zonai. Es esmu apmierināts, ka ārējo robežu kontrolē Eiropas Savienībai būs lielāka noteikšana. Stīvens Skundz, lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Frontex. Pirmoreiz tas bija 2016. gadā, kad Frontex tika dots uzdevums iejaukties uh, vairāk, um, lai uh, atgrieztu tos cilvēkus, kam netika piešķirts patvērums. Šobrīd mēs atbalstam Frontex atkal jo šis ir solis pareizā virzienā. Frontexam ir ārkārtīgi svarīga loma, lai īstenotu mūsu migrācijas politiku bet tas var darboties tikai tad, ja mums būs drošas un spēcīgas ārējās robežas, un Frontex mums palīdz to īstenot ar lielākiem resursiem, ar vairāk darbiniekiem, varēs tikt labāk galā ar dažādiem uzdevumiem. Jāsaka, ka Frontex var palīdzēt arī atgādināt griezt atpakaļ cilvēks, kam šeit nepienāks patvērums, piemēram, no Marokas uz kādu citu, ne Eiropas Savienības valsts, piemēram, Nigēriju. Šo iespēju mēs līdz šim esam palaiduši garām, un tas ir ļoti žēl, ka tā. Paldies! Paldies! Es gribētu vispirms izteikt nožēlu, ka par šādu te svarīgu tematu, kur ir runa par tik milzīgām naudas summām, miljardiem eiro, šeit mēs nevaram uh, uzklausīt atbildes uz jautājumiem, bet pavisam noteikti risinājums ir tiesiskums. Ja cilvēki vēlas um, iebraukt Eiropas Savienībā nelegāli, tad ir, mums ir jābūt ļoti stingriem, ir jābūt ļoti stingriem noteikumiem, kas viņus atgriež atpakaļ, bet no otras puses ir jābūt arī definētam uh, legālam ceļam, lai cilvēki varētu lūgt patvērumu, tādēļ, ka visas civilizētās nācijas uh, piekrīt sniegt patvērumu tiem, kas tiek vajāti. Bet es apšaudu, vai 11 miljārdi eiro un papildus resursi de, birokrātijai ir nepieciešami, lai palīdzētu. Es domāju, ka daudz labāk būtu vienkārši piemērot likumus. Paldies! Paldies Bogoviču kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Es esmu ļoti gandarīts redzot, ka uh, Eiropas parlaments ir panācis vienošanos attiecībā uz uh, ārējo robežu aizsardzību un ka tas garantēs mieru, labklājību un stabilitāti Eiropā, kā arī Schengen sistēmas funkcionēšanu. Bet, diemžēl, mēs uh, šajā sakarā 2015. gadā nevarējām vienoties, bet tagad, divus gadus vēlāk, mēs esam visbeidzot sapratuši, ka mums ir vienkārši jāaptur nelegālā imigrācija. Es esmu pārliecināts, ka vēl ir jāveic papildus soļi Frontex mandāts ir jāpapla, jāpaplašina arī attiecībā uz cilvēku atpakaļ atgriešanu no trešajām valstīm uz citām trešajām valstīm. Es esmu no Slovenijas un desmit tūkstoši cilvēki šķērso katru dienu mūsu robežu. Atkal tie skaitļi pieauga pēdējā laikā, un es nedomāju, ka nākotnē tas kaut kā mainīsies. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki, kas ierodas no Bosnijas un Serbijas, var tikt atgriezt uz trešajām valstīm ar Frontex palīdzību. Paldies! Nākamais runātājs. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Esmu Spānijas eh, sociālists, esmu proeiropeiski noskaņots un es eh, saprotu, cik svarīgs ir šis jautājums drošības un tiesiskuma kontekstā. Drošas ārējās robežas ir ļoti svarīgas un tāpat arī Eiropas robežu un krasta apsardzes dienas ir ļoti būtisks ar desmit tūkstošiem cilvēku ar um, augstām izmaksām. Mēs Spāņi esam uh, iesnieguši grozījumus par pamatiesību aizsargāšanu arī par šo cilvēku iz, uh, dislokcēšanu, bet ticiet man, uh, man ir tāda tomēr rūkt pēcgarša, jo šeit ir, zinām, nelīdzsvarotība ņemot vērā humanitārās tiesības, un tādēļ, ka ir trūkus solidaritāte ar, um, uz, uz dienvidu robežām Spānijā un, būtībā, Eiropas Savienībā, kur daļa ir arī Spānijas robežas. Mēs esam saņēmuši bonus, un tāpat arī Dublinas sistēma šeit ir aprakta, un es domāju, ka tas viss būs jārisina nākamajā parlamentā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Saka nākamais runātājs. Es eh, gribētu teikt, ka ņemot vērā lielās migrācijas plūsmas, kas joprojām ierodas Grieķijā, tas varētu būt risinājums. Nesen notika, Zamasā notika protesta gājiens, jo iedzīvotāji vienkārši nevar uzņemt vairāk uh, migrants un nelegālos bēgļus. Frontexam ir jāuz, jāpastiprina loma, Frontexam ir jāspēj strādāt nopietnāk attiecībā uz um, ārējām robežām, ne tikai jūras robežām, jo šobrīd mēs redzam arī, ka ļoti daudz cilvēku šķērso sauszemes robežas. Un tāpēc mums ir nepieciešams konkrēti uz, uzlabot to darbu, kuru sniedz Frontex arī Ebrusā. Frontexam beidzot ir jābūt uz robežas starp Grieķiju un Albāniju, jo arī no turienes nāk ļoti daudz cilvēku, un viņi arī izlaupa zemes. Paldies! Pošpišilkungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu dot savu pienesumu šajās debatēs kurās tiek uzteikts šis priekšlikums, es esmu pārliecināts, ka uh, reakcija pieņemt šo regulu par ārējo robežu apsardzi ir būtiski. Es zinu, ka pārējais periods ir nepieciešams, un es gribētu piebilst, ka, ja mums būs skaidri noteikumi attiecībā uz ārējām robežām, tad mums ir nepieciešams pieņemt arī papildus instrumentus, uh, lai novērstu nākamās, nākotnē šādas te migrācijas prīz, krīzes. Ir jābūt arī kaut kādiem preventīviem instrumentiem, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas pie mums ierodas, kādas mums ir iespējas, kā mums šobrīd ir Āfrikas īpašais fonds. Nu, tā varbūt, ka vajadzētu mēģināt investēt, lai at atrisināt migrācijas cēloņus. Tā kā te vēl vajadzētu piestrādāt. Paldies! Pēdējo piecu gadu laikā es centos uh, labāk izzināt bēgļu pieredzi. Es uh, izruna, izrunāju, uzrunāju bēgļus, es biju Kalē un citās vietās, es uh, kontaktējos ar nevalstiskām organizācijām, izmantoju ikvienu iespēju uzklausīt visus tos, kas bija spiedu, kam ir bijis vajadzība migrēt. Uh, Mēs esam traģiskā situācijā. Eh, cilvēki riskē, riskē noslīgt, lai sāktu šeit Eiropā jaunu dzīvi. Uh, Tātad šajā regulā ir elementi, ko es apsveicu. Es e, esmu gandarīta, ka būs aģentūra, kas veiks darbības, lai novērstu cilvēku bojājēju humanitāro ideālu vārdā. Un e, ļoti atbalstu arī humanitārā aspekta izcelšanu. E, tomēr robežu pārvaldība un darbs ar dokumentiem ir ļoti atbildīgs uzdevums. Ir jācīnās ar, ar izcelsmes elementiem, kas liek cilvēku cilvēkiem atstāt savas valstis. Priekšsēdētāji mums ir jāatbalsta Eiropas vērtības, mums ir jāaizsargā neaizsargātie un tiešām ir jāuzņem arī tie cilvēki, kas ir cietuši, jo arī mēs varam būt līdzīgā situācijā vienu dienu. Tālāk Žofko kungs. Kundze, eh, kolēģi, es eh, gribētu pateikties referentei par eh, lielisku dokumentu. Tiešām Eiropas kohēzija var stiprināt tikai ar labāku robežu kontroli. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, ir īpaši Horvātijai. Horvātijai ir visgarākā ārējā robeža, un arī Horvātijas spēki dara visu, ko var, lai nodrošinātu robežu apsardzi. Uh, bet um, tagad šī jaunā struktūra palielinās um, labāku iespēju reaģēt, ir finansējums, ir palielināts darba, darbinieku skaits. Un tas nodrošinās lielāku efektivitāti. Tālāk nākamais solis ir sadarboties ar mūsu partneriem trešajās valstīs, lai arī tie sniegtu gan operatīvu, gan tehnisko atbalstu, lai tas ļautu mums efektīvāk īstenot Eiropas Savienības migrācijas politiku. Paldies! Eh, Komisārkungs, tagad jums vārds. Paldies priekšsēdētāji kolēģi. Es tiešām gribētu pateikties par šo eh, ļoti svarīgo diskusiju un paldies par jūsu atbalstu. Jauna Eiropas robežu un krasta apsardzes regula, kā jau es teicu savos mm, ievadvārdos, eh, tas tiešām būs izšķirošs pavērsiens šī aģentūra un sistēma. Uh, nodrošinās eh, tādu kopīgu pieeju ārējo robežu aizsardzībā, un mēs, tas arī noteiks, eh, kādā veidā mēs pārvaldīsim migrācijas plūsmas tuvākajos gados. Eiropai ir jābūt labāk sagatavotai dažādiem pavērsieniem arī nākotnē. Mēs nezinām, kā varētu mainīties nākotne situācija. Tāpēc eh, krasta apsardzes izveide tiešām ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Uh, Un viss tas, ko mēs esam sasnieguši, tas ir mūsu kopīgā darba rezultāts. Gan aģentūrai, gan dalībvalstīm tagad būs vajadzīgie instrumenti, būs iespēja rēģēt, un arī būs iespēja rēģēt uz iespējamām krīzēm, uz ārējās robežas. Es tiešām ceru, ka jūs atbalstīsiet šo sarunu galējo rezultātu un arī ar, saviem, ar savu balsojumu atbalstīsiet eh, mūsu pieeju. Mums ir eh, jārāda mūsu pilsoņiem, ka Eiropai nav vienalga, ka eh, ir tiešām pamats uzticēties Eiropai. Es mm, pagaidām vēl neteikšu jums uzredzēšanos, jo mums vēl ir paredzēta viena kopīga debate. Paldies! Tālāk Mecols kundze. Paldies! Es gribētu pateikties ikvienam kolēģim, kas ir piedalījies šajā debatē. Uzskatu, ka šis priekšlikums tiešām būs ar būtisku nozīmi. Tas ļoti būtiski mainīs arī ārējo robežu pārvaldību. Mēs visi būsim viensprāts, ka mums ir jātur iekšējās robežas atvērts, lai iekšēji Eiropas pilsoņi varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē. Ja Un to var nodrošināt tikai un vienīgi tad, ja mūsu ārējās robežas ir kārtīgi aizsargātas un ir drošas. Un to mēs varēsim panākt ar šo jauno priekšlikumu. Priekšlikumu par Eiropas robežu un krasu apsardzi. Šajā jaunajā regulējumā būs iespējams atrisināt daudz dažādus sasāpējušus jautājumus. Mēs stiprinam aģentūru ar darbiniekiem, mēs sniedzam gan finansiālos, gan tehniskos resursus un mēs darīsim visu, lai aģentūra varētu darboties arī tādā veidā, lai pamatiesības tiktu ievērotas un to kontroli integrēta visās darbības izpausmēs. Mums ir nepieciešams arī nodrošināt labāku sadarbību ar trešajām valstīm, ar to arī nodarbosies aģentūra, un mēs arī piekrītam komisijas deklarācijai par iespējamām izmaiņām personāla sastāvā un struktūrās, būs iespējams palielināt darbinieku skaitu Mēs esam solījuši mūsu pilsoņiem, ka šis eh, dokuments būs apstiprināts šajā sasaukumā. Mēs esam darbojušies veiksmīgi, mēs esam uzrādījuši rezultātu. Un es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir strādājuši kopā ar mani. Šī sadarbības rezultātā ir arī panākts rezultāts. Paldies kolēģiem no komisijas, paldies ēnu referentiem. Uh, Un paldies par to, ka mums bija iespēja pabeigt šo dokumentu. Mēs nospraudām šo mērķi, mēs gribējām panākt izmaiņas, un mēs esam sasnieguši rezultātu, un Eiropa šai ziņā ir guvusi uzvaru. Un nu, paldies! Šodien mēs balsosim par šo jautājumu, un mēs esam beiguši debats par šo darba kārtības punktu. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir eh, Lopes Agilāra ziņojums par vīzu kodekstu. Es došu vārdu referentam. Lūdzu. Komisārio Avramopulos, sabe, ka ha sido... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, esmu ar jums strādājis vairāk gadu garumā, un šajā jomā mūsu sadarbība ir bijusi ļoti laba esam strādājuši pie vīzu kodeksa izveides. Un esmu ļoti priecīgs, ka mēs esam nonākuši līdz galējām debatēm un arī balsosim par vīzu kodeksu. Eh, dažādas puses ir, visas institūcijas ir strādājušas pie šī vīzu kodeksa daudzu gadu garumā, un tāpēc uzreiz gribu pateikties visiem tiem, kas ir mani atbalstījuši šajā darbā, kas ir nodrošinājuši arī korektu sadarbību. Uh, Un arī liels un īpaši paldies arī jums, komisāra kungs, par atbalstu, par to, ka jūs ļoti uzmanīgi sekojāt visiem jautājumiem, visiem, visām jaunām iniciatīvām, kas ir saistīts ar iekšējās drošības jautājumiem, ar tiesiskumu. Mēs organizējām vairākas uzklausīšanas, mēs arī organizējām tikšanos, vairākas tikšanās ar interesētajiem. Uh, Un mūsu kopējais mērķis ir kopīgas tiesiskuma un drošības telpas izveide. Mēs jau tikko kā runājam par šiem jautājumiem, kad apspriedām Eiropas robežu un krasta apsardzes eh, darbu. Eh, mums ir struktūras, kas darbojas, tomēr mums iztrūka likumdošanas instrumenti, arī attiecīgie dokumenti, kas ļautu legāli ieceļot Eiropas Savienībā. Uh, Mums ir arī jānodrošina cilvēkiem, kas ir bona fide ceļotāji, ieceļot mierīgi. Un šeit es domāju par tiem ieceļotājiem, kas uzturēsies šeit no 90 līdz 180 dienām. Šādi ieceļotāji varētu būt gan kā turisti, varētu būt arī pētnieki vai mākslinieki. Visas šīs iespējas un daudzas citas vēl klāt ir rūpīgi regulēts vīzu kodeksas regulējumā. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām visus, kam bija kas sakāms par šo jautājumu, un gal galā mēs panācām tādu saprātīgu līdzsvaru. Mēs uzskatām, ka e, šeit ir arī harmonizēta pieeja nodrošināta, arī tie, kas legāli vēlas ieceļot Eiropas Savienībā, uh, tie, tie ieceļos saskaņā ar vienotiem noteikumiem. Mums gan ir harmonizētas maksas, kas tiks iekasētas, arī veidlapas būs harmonizētas. Esmu ļoti aizstāvējis šīs idejas, esmu ļoti gribējis panākt mūsu galveno rezultātu - atvieglot ceļošanu likumīgajiem ceļotājiem, tiem, kas grib likumīgi un pamatot ieceļot Eiropas Savienībā. Uh, Tas ir um, ļoti svarīgi man um, personīgi, jo es nāku no Spānijas. Uh, es esmu pats no Kanārijas salām, un tur gadu uh, viesojas 18 miljonu turistu. Tātad iedzīvotāju skaits ir ļoti vērienīgs, un tāpēc mums jādara viss, lai nodrošinātu vieglāku ceļošanu cilvēkiem, kas uh, ceļo ar pamatotu iemeslu. Mm. Mēs arī nācām klajā ar saviem grozījumiem. Mēs eh, centāmies sakārtot eh, jautājumu par maksām no 60 līdz 80 eiro. Ir eh, šī te maksa, ko iespējams iekasēt par vīzu. Protams, te ir vesela rinda arī atkāpju studenti un vecāku gadagājumu cilvēki, bērni un tā tālāk. Tiem ir īpaši regulējumi. Mēs arī izrunājam veselības apdrošināšanas jautājumu, arī atrunājam komisijas tiesības pārskatīt šo regulējumu 18 mēnešus pēc tā spēkā stāšanās datuma. Un uzskatām, ka kopumā mēs esam panākuši labu kompromisu arī termiņu ziņā, jo ir noteikts pieteikuma izskatīšanas termiņš, mums bija dažādi viedokļi, bet mēs vienojamies. Un ir svarīgi zināt par šiem termiņiem, jo parasti cilvēki pērk biļetes jau iepriekš uz priekšu. Tāpēc ir jābūt saprātīgam termiņam, kur ietvarā ir iespēja arī cerēt uz vīzu pieteikuma apstiprināšanu. Um, mēs gribam, lai mūsu ceļošana būtu droša, lai situācija būtu droša, mēs esam pret terorismu, bet um, no otras puses lielākā daļa ceļotāju tomēr ir labticīgie bonafide ceļotāji un eh, viņiem ir jābūt eh, spējīgiem ceļot. Un tad, eh, runājot par atpakaļ uzņemšanas politiku, mēs izstrādājām pozitīvo stimulu sarakstu, lai noteiktas trešās valsts būtu interesētas sadarboties un uzņemt atpakaļ savus pilsoņus. Paldies! Paldies! Tālāk Avramopolos kungs. Paldies priekšsēdētāji! Es tiešām atbalstu galējo vienošanos par šo svarīgo dokumentu. Un vēlreiz es gribētu pateikties referentam Lopesam Agilāram. Arī paldies visiem ēnu referentiem par darbu pie šī jaunā likumdošanas akta. Turismam un ceļošanai ir izšķirīga loma Eiropas ekonomikā. Un ne tikai tas turisms atbilst 10% no Eiropas iekšējā koprodukta. Ja šai ziņā būs ilgas un sarežģītas procedūras, tad tas varētu kavēt ceļotājs no ieceļošanas un Eiropas Savienības apmeklēšanas. Tas eh, savā ziņā negatīvi ietekmētu Eiropas Savienības ekonomiku, būtu mazāk investīciju. Mēs vienojamies par grozījumiem, un tagad uh, šo izmaiņu rezultātā miljoniem ceļotāju vīzu iegūšana procedu, nu, iegūšanas procedūra būs atvieglota. Tas uh, stimulēs uh, gan uzņēmē darbību, gan ceļošanu. Tātad process būs vieglāks, bet tas nenozīmē, ka ieceļošana būs vieglāka, ka nebūs nekādas pārbaudas attiecībā uz drošību. Uh, jaunie noteikumi uzlabos un stiprinās mūsu drošības standartus. Mēs varēsim vieglāk konstatēt tos ieceļotājus, kas um, izraisa draudus un kam nebūtu tiesības ieceļot Eiropas Savienībā. Jauns mehānisms mūsu vīzu kodeksā dos mums iespēju izmantot vīzu politiku elastīgi. Mēs varēsim to izmantot arī sadarbīgā veidā ar ne ES dalību valstīm attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu. E, jaunajā kodeksā ir elastīgākas e, procedūras arī attiecībā uz tiem ceļotājiem, kas ieceļo Schengenu zonu. Saskaņā ar esošajiem noteikumiem ir e, noteikti trīs mēneši vīzas pieteikšanas datu datumam. Tātad trīs mēneši līdz ceļošanas dienai. Tagad būs seši mēneši, varēs iesniegt pieteikumu pirms, sešas mēnešus pirms ieceļošanas. Uh, tālāk uh, tāda kategorija kā biežie ceļotāji ar pozitīvu ceļošanas vēsturi, tādiem pienāksies uh, daudzkārtēja vīza. Un um, arī pakāpeniski varēs palielināt vīzas derīgumu termiņu līdz pat pieciem gadiem no esošā viena gada. Uh, bet um, tas atbilst gan pieteicēju, gan arī dalībvalstu interesēm. Tajā pat laikā ceļotājiem ir stingri jāievēro ieceļošanas noteikumi. Šos noteikumus mēs analizēsim regulāri. Un tas tālāk tiek ierosināts palielināt arī maksu par Schengens vīzu no 60 uz 80 eiro, lai būtu papildus resursi, kurus varētu izmantot drošības stiprināšanai. Šāda pieeja ļaus dalībvalstīm um, noturēt arī adekvātā līmenī konsulātu darbu un arī būs iespējams stingrāk veikt drošības uh, skrīningu būs iespējams arī aktualizēt eh, programmu nodrošinājumu un tādējādi sniegt lielāku atbalstu pieteicējiem. Kopumā var, varam teikt, ka vīzu kodeksā būs jauni noteikumi, kas ir adaptēti, kur tiek ņemti vērā jaunie drošības draudi, eh, ir ņemti vērā draudi migrācijai, kā arī tiek eh, pavērtas jaunas iespējas, ko piedāvā tehnoloģiskā attīstība. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet šo kompromisu risinājumu. Uh, un es tiešām ar interesi klausīšos tālākās debates, bet tagad eh, savos ievadvārdos es gribētu pāriet arī uz, uz savu vācu valodu un teikt savā valodā dažus vārdus. Tad šī ir mūsu pēdējā sanāksme šodien. Un, mm, kā jau jūs zināsiet, būs eh, cita komisija. Mēs eh, gan strādāsim līdz oktobra beigām, un, bet kopā ar jums tikai dažas nedēļas. Es gribētu pateikties no visas sirds, jo šo četru gadu laikā, četra pusgadu laikā mēs eh, strādājām solidaritātes gaisotnē un eh, esam runājuši demokrātiski. Esam veikuši viedokļu apmaiņu, bieži šie viedokļi bija dažādi, bet mēs tos uzklausījām, mēs darījām uh, visu, lai risinātu mūsu lielās problēmas un izaicinājumus, kas ir saistīti ar migrāciju. Un nevarētu teikt, ka mēs neesam neko sasnieguši, mēs esam panākuši daudz ko. Un šodien mums ir arī rezultāts. Un es gribētu pateikties jums par ieguldīto darbu, un es ļoti ceru, ka tie. Uh, E, cilvēki, kas um, tālāk turpinās darbu Eiropas parlamentā, turpinās mūsu iesāktos darbus. Un es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments darbs lieti noderēs visai Eiropai. Un es gribētu pateikties tiem deputātiem, kas strādāja Un es gribu pateikties arī tūkiem, kas uh, atbalstījuši mūsu darbu, jo ļoti bieži viņa darbs arī ir bijis diezgan grūts un, un intensīvs, tāpēc es gribētu pateikties arī viņiem, kā arī visiem tehniskiem darbiniekiem, tiem, kas apkalpo mūs šeit zālē, lai mūsu darbs būtu vieglāks. Un paldies arī atbalsta dienestam, paldies fotogrāfiem. jo e, viņi nodrošina arī mūsu darba iemūžināšanu. Un visiem liels paldies! Visiem tiem, kas atbalstīja mani manā postenī. Un um, es e, gribētu jums apliecināt, ka es e, vienmēr būšu klāt un turpināšu strādāt arī uz nākotni, un mums ir kopīgi principi. Uh, Um, kuriem mēs sekojam, mums ir kopējās vērtības, un es domāju, ka um, tāda, tādā gaisotnē mēs tiešām arī atspoguļojam pašu demokrātiju, mēs strādājam pie Eiropas vērtībām uzturotās augstā līmenī. Paldies, komisāra kungs! Vēlamies pateikties jums par sadarbību. Un, un varam teikt, ka jūs esat uh, prezentējis tādu radīšanu. Jā, paldies! Un paldies par darbu, ko jūs esat ieguldījis, un noteikti jūsu darbs tiek augstu vērtēts. Un tagad aicinu Demonte kundzu, jums ir viena minūte. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies komisāram par, par vārdiem, ko viņš ir teicis. Vēlos pateikties visus viņa darbiniekus. Vēlos tagad ar gandarījumu atzīmēt to, ka mēs esam vīzu kodeksu pārskatījuši, jo tā ir iespēja pat sešus mēnešus iepriekš tagad jau pieteikt uh, vīzu. Tā ir arī iespēja mazināt uh, um, samaksu jauniešiem un arī tiem, kas bieži ceļo, tā ir iespēja saņemt garāku vīzu profesionāļi, kas strādā kultūras sektāra, sportisti, viņi arī varēs vieglāk saņemt vīzu. Diemžēl mēs neesam izmantojuši iespējas, lai varētu risināt jautājumu, kas ir ar ierobežojumiem, lai personas, kas regulāri ceļo, varētu ilgāk uzturēties Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments vairāk kārt ir atbalstījis iespēju tiem, kas bieži ceļo, palikt ilgāk, jo tie ierobežojumi, kas sākotnēji tika ieviesti. Tagad lūdzu Bekara kungs. Šodien pēc daudziem gadiem mēs balsojam par jauno Eiropas Savienības vīzu kodeksu. Esmu sarunu pārstāvis no tautas partijas grupas. Es esmu ļoti gandarīts, manuprāt, risinājums un rezultāts tiešām ir lielisks. Vēlos arī īpaši pateikties komisijai, kas nāk uz klāja ar jauniem priekšlikumiem, jo tas ir tiešām labs veids, kā var panākt labu līdzsvarotu vīzu kodeksu. Paldies arī prezidentūrai par ļoti konstruktīvu dialogu. Mēs esam panākuši to, lai Eiropas Savienība nākotnē veicinās attiecības ar trešajām valstīm. Šīs attiecības tagad būs vienkāršākas. Mēs varēsim uh, palielina turismu, gan arī sportā mums būs vairāk profesionāļi un kultūrā un arī ekonomiskā izaugsme. Mūsu draugi arī ir atteikušies no to, atteikušies no tā, ka uh, viņi iebilstu pret šīm pārmaiņām. Ir atsevišķas trešās valstis, kas nevēlas sadarboties attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu. Šīs valstis savukārt uh, uh, saņems lielāku atteikumu skaitu un varbūt arī būs uh, lielāka samaksa par vīzas saņemšanu personām no tām valstīm. Šeit runājam par vispārējo principu. Eiropas Savienības ārējā robeža tiek aizsargātā, bet tā netiek uh, ārsargātā uh, tādā veidā, ka mēs nevarētu atbalstīt. Esmu gandarīts par to, ka Frontex kapacitāte tiek stiprināta. Te pašā laikā žēl, ka Frontex nevar palīdzēt trešajām valstīm atgriezt personas atpakaļ. Bez tām Ir ārkārtīgi žēl, ka Frontexam vēl ar vienu ir vajadzīgas atļaujas no dalībvalstu puses. Es gribētu pateikties par izcilo mm, iespēju darboties šajā parlamentā un paldies visiem par sadarbību. Tagad eh, Taņa Fajona divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Es eh, Ar prieku redzu, ka pēc četru gadu sarunām un pēc otrā komisijas priekšlikuma mums beidzot ir izdevies sagatavot jaunus noteikumus vīzu iegūšanai. Ja šie noteikumi tiks pieņemti, tad process trešo valstu valstspiedarīgajiem izbraukšanai Eiropas Savienībā būs daudz vienkāršāks. Dalība valstis, protams, saglabās savu lomu šajā procesā. Eiropas politika vīzu iegūšanā ir ļoti svarīga. Tas nozīmē, ka tiks atviegloti kontakti starp cilvēkiem, ceļošana un turisms būs daudz vienkāršāki, un arī Eiropas tēls tiks uzlabots, Eiropa kļūs atvērtāka un drošāka. Es gribētu arī runāt par vīzām Rietumbalkānu valstīm. Protams, tās nav kopumā atceltas, bet ir atviegloti dažādi pasākumi, piemēram, notiek cīņa pret cilvēku tirzniecību, notiek cīņa pret organizēto noziedzību, un tas ir ļāvis samazināt šīs milzīgi garās rindas pie konsulātiem jauniešiem, kuriem agrāk nebija piekļuvis Eiropai. Vīzu politika cilvēkiem ir kaut kas ļoti jūtams un redzams. Tā ir jābūt efektīvai un labi funkcionējošai, un tā ir jānāk par labu ceļotājiem. Ar šiem jaunajiem noteikumiem cilvēki varēs iegūt vīzu daudz ātrāk, viņiem būs arī iespēja pieprasīt vīzu sešus mēnešus ātrāk un tiks samazināta arī maksa par vīzām studentiem, Eh, sportistiem un māksliniekiem. Bērniem vīzas pienāksies par brīvu. Tāpat būs iespēja pieteikties uz vīzu elektroniski, kas ir ļoti nozīmīgi šajā laikmetā. Bet man ir patiešām mm, žēl, ka mums neizdevās neko izdarīt attiecībā uz humanitārajām vīzām. Domāju, ka tas ļautu mums samazināt eh, bojā gājušos skaitu vidusjūrā. Mums ir vajadzīgi droši ceļi, kā nokļūt Eiropā cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs patvērums. Paldies tagad eh, Stīvensas kundze uz pusotru minūti. Kolēģi, šī vīzu kodeksa reformas mērķis ir nodrošināt, lai pieteikties uz turistu un uzņēmēju vīzām būtu vienkāršāk. Mēs redzam, ka sociāldemokrāti ļoti ilgi bloķēja šo dosie, tāpēc, ka viņi vēlējās ieviest humanitāro vīzu, um, kuru vajadzētu izdot mūsu konsulātiem visur pasaulē. Šķiet ir redusies problēma ar tulkojumu angļu valodā. Vai šī problēma pa šo laiku ir atrisināta? Šķiet, ka tulkojums latviešu valodā ir pieejams. Tātad, beidzot, mēs esam atrisinājuši šo šķērsli, un beidzot mēs varam arī tuvoties galīgiem mērķiem, mēs varam balsot par šo priekšlikumu. Tātad ir iespēja pieteikties uz vīzu internetā, tas nozīmē, ka turisti un uzņēmēji varēs daudz vienkāršāk ceļot Schengenas zonā. Uh, Vīzu izmaksas būs daudz zemākas, un vesela virkne ar dokumentiem, kas agrāk tika pieprasīti, vairs nebūs vajadzīgi. Cilvēki varēs pieteikties uz vīzu arī ar ilgāku darbības termiņu. Vienlaicīgi Eiropas Savienība var izmantot arī dažādas iespējas, var nodrošināt sadarbību ar migrantiem, ar neregulārajiem migrantiem. migrantiem Un mums tāpat arī ir jānodrošina, lai uh, cilvēkiem nebūtu jāmaksā tik daudz par vīzām. Mums uh, vajadzētu arī vērsties pret uh, tādām problēmām, kāda valstis atsakās sadarboties uh, identifikācijas jomā. Mums vajadzētu arī nodrošināt, lai pie, pierobežas valstis eh, neizdodu vīzas uz vienu dienu. Mums vajadzētu um, atbrīvoties no dažādiem šādiem problēmu punktiem. Šī bija mana pēdējā uzstāšanās plenārsēdē. Es pateicos visiem par sadarbību un par šiem pavadītajiem gadiem. Deprēkungs uz divām minūtēm. Prezident. Priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs. 60 miljoni. Tie ir gandrīz 60 miljonu cilvēku, kas katru gadu no ārvalstīm ierodas Eiropas Savienībā. Daži brauc no ASV, no Austrālijas, no Kanādas, un viņiem nav nepieciešams pieprasīt vīzu. Citi ir mm, iebraucēji no 105 valstīm, galvenokārt no Āfrikas un no Latīņamerikas, un viņiem ir vajadzīga vīza, lai iebrauktu Schengenes zonā. Vīzu kodeksa eh, reforma uh, kuru mēs cerams apstiprināsim, ļaus viņiem daudz vienkāršāk braukt, uh, m, lai nodarbotos ar uzņēmējdarbību un turismu. Tātad te ir runa par cilvēkiem, kas ierodas uh, Eiropā uh, labajiem un drošiem mērķiem. Es uzskatu, ka šī vienošanās ir ļoti laba. Vīzu varēs iegūt mazāk nekā 15 dienās, un to varēs uh, pieprasīt uh, sešus mēnešus pirms brauciena. Agrāk tie bija trīs mēneši. Tāpat arī vīza būs vairāk kārt izmantojama. To varēs izmantot vesels piecus gadus, iebraucot Eiropā vairākas reizes, un tā attieksies uz visām valstīm. Tāpat arī vīzas iegūšanas izmaksas, kas nav palielinājušās desmit gadu laikā, tagad tiks mazliet paaugstinātas. Tātad tie būs ne 60, bet 80. Eh,